dienu 10. Eh, septembrī no 9 līdz 14, no 15 līdz 23. Darba kārtība ir publicēta un kā vienmēr saņemama eh, mājaslapā. Tagad slēdzam sēdi ar labu nakti.